katru galus ar šiem panākumiem. Un uh, parlaments līdz ar to paziņo, ka no 27. janvāra saskaņā ar reglamenta 7. panta 1. punktu uh, ir atbrīvojusies vieta Eiropas parlamentā, un uh, par to tiek informētas atbildīgās iestādes. Uh, šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts.